jums būs pazīstams arī šeit un ārpus. Paldies, Kostas kundze, par šo papildu informāciju par šo konkursu. Tālāk eh, sakojuši pazīstams Pablo Iglesias un Fernando Maura Barandi. Arants ir eh, atstājuši parlamentu, atkāpušies, un parlaments eh, atzīmē, ka mm, sākot no 20. oktobra un 25. novembra šogad viņu deputātu vietas būs mm, brīvas, un mēs arī attiecīgi informēsim nacionālās iestādes. Tur